Einen schönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Labu pēcpusdienu, dāmas un kungi. Atsauksim sanāksmi. Par uh, vakardienas sanāksmes protokolu sākumā. Vakardienas sanāksmes uh, uh, protokols un attiecīgie teksti ir pieejami. Vai ir kāds iebildes attiecībos protokolu? Vai tā ir iebildi? Es nesaprotu, ko jūs rādiet kas, kas tā pazīme, nu, katrā ziņā iebildu, lakam tā nav. Nu, labi, līdz ar to protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu. Pirmais darba kārtības punkts eh, šajā pēcpusdienā komisijas priekšsēdētājā.